Okay, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, un godātie trīs deputāti, kas ir ieradušies, atsāksim, es atvainojos četri deputāti, atsāksim sēdi. Sākšu ar priekšsādātāju paziņojumiem. Es gribētu informēt uh, visus, ka trijos desmit mēs atsākam sēdi, un es jums pastāstīšu par koordinātoru sēdi. Mēs tikāmies agrāk šodien, lai apspriestu mūsu prioritātes komisijas darba programmai 2011. gadam, un uh, koordinātoru lēmums ir sekojošs. Pēc tā sekojošā, tā sauktā dialoga ar uh, Kalaskungu politiskās grupas tagad ir iesnieguši savus prioritātes likumdošanas darbam 2011. gadam, un koordinātori izlēma iesniegt sešas prioritātes transporta komitejas vārdā. Un tās eh, būs TNT eh, vadlīnija pārskatīšana, iekļaujot ieviešanas, kohēzijas un finansēšanas aspektus, iekšējo es atvainojos ārējo izmaksu internalizācija, arī runa būs par CO2 emisiju samazināšanu, sociālā dialoga stiprināšanu starp eh, strādniekiem un Eiropas transporta uzņēmumiem. Tur var būt runa par sociālo likumdošanu dažādos transporta sektoros, veidot eh, drošības un drošuma vadlīnijas visiem transporta veidiem, iekšēja tirgus pabeigšana visos transporta veidos, īpaši pievēršoties uh, pastāvošās likumdošanas ieviešanai, iekļaujot arī eh, multimodālo transportu veidu pasažieru tiesības un eh, attīstīt daudzveidīgu turismu politiku Eiropā. Šīs bija tās sešas transporta prioritātes eh, transporta un turismu prioritātes, kuras pieņēma koordinātori šodien rīta pusē tās tika pieņemts vienprātīgi. Un tās tagad tiks vēstules veidā nosūtītas komiteja priekšsādātāju priekšsādātājam un uh, tātad priekšsādātāju konferencei un pēc tam nosūtīts parlamentu priekšsādātāju konferencei un nosūtīts tālāk komisijai, kā parlamenta ieguldījums 2011. gada komisijas darba programmā. Vai visi piekrītam visam? Uh, Jā, es paraugos pa kreisi, kur visi sēž, visi ir priecīgi, apmierināti. Citu jautājumu sadaļā koordinātori arī vienojās, ka priekšsādātājs nosūdīs komisijai vēstuli uh, ar lūgumu, lai uh, tā papētītu pastāvošās drošības noteikumu ievērošanu attiecībā uz lauksaimniecības um, transporta līdzekļiem pēc uh, nesenā uh, Beļģijā notikušā um, negadījuma, kur vairāk cilvēku gāja bojā uh, negadījumā, tātad sadursmē ar traktoru. Un uh, šis bija lūgums no zaļajiem, un mēs uh, koordinātoru sēdē vienojāmies, ka šādu vēstuli vajadzētu nosūtīt, lai tiktu pārbaudīta pastāvošās likumdošanas ieviešana. Tas arī bija viss, tie bija priekšsādātāji paziņojumi, ja visi ir ar to apmierināti, tad nākamais darba kārtības punkts ir. Tātad referenti nav jāieceļ, un tāpēc uh, nākamais darba kārtības punkts ir iepazīstināšana ar komisijas budžeta priekšlikumiem. Un referents ir vicepriekšsādātājs Rīkas kungs. Dominika, tev vārds mēs varētu visi paraudzīties tagad viņa virzienā. Lūdzu. Jā, merci. Paldies, priekšsēdētājkungs. Nu, sākumā gribu teikt to, ka vajadzētu pateikties komisijai, īpaši budžeta komitejai, par to, ka skaidri ir formulēti tie dokumenti, kādi ir mūsu diskusijas pamatā. Un diskusijas var not, notikt pēc budžeta projekta publicēšanas. Pavisam īsi runājot, situācija ir sarežģīta. Situācija ir sarežģīta parlamenta līmenī vispār un par transportu runājot. Ir pieaugums 11%, samazinājums 2% maksājuma apropriācijās, bet samazinājums realitāte realitāte, ja mēs uh, runājam izņemot administratīvos uh, uh, izdevumus, tad ir 14% saistību maksājumu pieaugumā un tāds pats skaitlis um, mir, miljards 700 miljonu apjomā ir maksājumi kopumā. Un komisija uh, ir ļoti aktīvi strādājusi, lai uzturētu to pašu uh, līmeni, kāds tas ir bijis, mīnus 3%, kā ir bijis noteikts vispārējais mērķis. Pievēršoties tādiem principiāliem jautājumiem, jo saņēmēji būs aģentūras, dažas aģentūras, īpaši gaisdrošības un dzelzceļdrošības aģentūras jūras lietu aģentūra paliek tādā pašā līmenī, kāds ir bijis. Drošība, pasažieru drošība. Um, tie ir jautājumi, kuros ir iespējams vēl izmaiņas, lai radītu sabalansētu sistēmu. Tagad ten tīkli pieaugums ir samērā uh, liels 140, 180 uh, miljonu pieaugums. Uh, maksājuma apropriācijās un uzturošies maksājumos, kas nozīmē, ka pieaugums ten jomā ir uh, ievērojams tentē. Pieaugums arī ir uh, saistīts ar nākotnes problēmām un Marko Polā, kā arī Cēzara programmā. Tās ir programmas, kur darbība ir bijušas veiksmīga. Tas ar prans, transportu. Nu, tādos lielos vilcienos var teikt, ka pieaugums ir aģentūrām. Nu, tāds pārskatāms neliels TNT ir programmas atļaušana un neliels samazinājums citās jomās, bet var teikt, ka budžets ir uh, sabalansēts. Kā jau es teicu, samazinājums ir, nu, tāds relatīvs. Taupības režīms tomēr jāsaka vien, kā ir aģentūrām būs jācenšas strādāt tādos smagākos apstākļos, bet, nu, es domāju, ka tas ir pamatoti. Protams, ka ir problēma, kas ir saistīta ar resursiem, un jāsaka, ka uh, 2012. 2013. gada prognozes ir bažas raisošas, jo aģentūra līdzekļi varētu samazināties. Uh, Un ir arī problēmas, būs nepieciešama pūliņa, lai 2012. un 2013. gadā mēs sasniegtu tādas pašas skaitļas, kāda ir. 2007. un 2013. gada uh, ietvars ir tāds ļoti strikts, un uh, neskatoties uz uh, komisijas centieniem saglabāt transporta uh, jomai veltītos līdzekļus, mēs redzam, ka saskaramies arī ar problēmām, stresa jautājumiem un samērā liels problēmas būs, lai īstenot jaunās politikas un lai par, parlaments varētu par tām arī nobalsot. Tātad, nu, pavisam īsi runājot par mūsu um, nākotnes cerībām attiecībā uz pieaugumu mūsu līdzekļiem. Un ir iespējami trīs uh, pasākumu veidi vai nu pārskatot daudzgadu finanšu uh, ietvaru, bet zinām, ka padomi ir pret to un burtiski tā dzelžaina roka tur uh, vadības grošas. Uh, tā jau ir pat gadu uh, novēlošanās uh, šajos ietvaros uh, bija nepieciešama. Un, uh, ja uh, um, netik, nebūs vienošanās, tad nebūs arī gadējo resursu, bet es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Vēl divi citi pasākumi, par kuriem vēlos runāt. Pirmkārt, izmantot dažādas Eiropas eh, fondus, kas ir pieejami, piemēram, reģionālā fondā pra, prasīt, lai uh, infrastruktūra būtu prioritāte, kas ir saistīta ar TNT uh, eh, struktūrām. Nevis uh, atstāt vienkārši uh, investīcijas, kur nav tādas pievienotās vērtības, bet uh, tieši vērsties attiecībā uz šīm uh, šiem projektiem, kuriem ir pievienotā vērtība, piemēram, pārobežu reģionā. Un trešais, veidojot jaunas līdzekļus, vai nu veidot tādu jaunu transporta fondu, par kur tiek runāts, vai arī citi specifiski ieņēmumi no struktūrām, infrastruktūrām Eiropas Savienībā, vai arī izmantojot finanšu instrumentus. Bet jāatgādina, ka specifiskie fondi vai arī tādi kā. Uh, uh, EIB, Eiropas Investīcija bankas, nav īsti pieejama Eiropas Savienībai, tā kā mums nav vēl pilnībā izstrādāt pašu līdzekļu. Tātad šis budžets šogad ir ļoti, ļoti strikts. Komisija ir um, ļoti aktīvi strādājusi, bijusi devīga un um, arī administratīvos izdevumus samazinājusi, bet nu, no situācija paliek tāda diezgan sarežģīta un uh, bažas raisoša. Tagad par turismu neapšaubu turismu, neapšaubu turismu jomu kā tādu, bet vēlos jums norādīt uz to, ka budžeta uh, problēmas ir tādas, ka šāda budžeta nu kā tāda nav. Respektīvi, mēs, mēs esam siku, situācijā, kas ir tāda tā kā sekojoša. Jūs nevarat atrast budžeta līniju, jo uh, komiteja, komisija ir šī atbildība. Un ļoti maz budžeta līnija, kas var tikt izmantotas turismam, tās uh, ir itre komitejas pārskatījumā, apakšprogrammās, EAI programmā apmēram 6 miljoni uh, ir šajā, uh, šajā postenī. Un vienīgais, uh, vienīgais veids, kā uh, rast līdzekļus ir izmantot pilotu projekts un darbības, par to runājām no rīta, ēden vai kalipso programma, piemēram, un trīs programmas, kas ir, tās tiks pabeigts 2011. gadā un paliks divas pilotu programmas. Es nerunāju par turismu tādā izpratnē, ka būtu tādas jaunas, uh, redzamas lielas progr uh, programmas un projektu. Es aicinu komisiju ļoti ātri strādāt, lai varētu paplašināt uh, pilotu programmas, bet nu katrā gadījumā, lai pievērsties uh, turismu jautājumiem, jo tās ir vienīgās jomas, kur mēs no mūsu komitejas puses arī budžeta izpratnē varētu šai jomā uh, strādāt. Priekšstādākums, ja atļausiet, tad es gribētu nu tikai vēl īsi pievērsties tam, ko uh, komisija uh, dara, un uh, šis termiņplāns ir ļoti saspiegts komisija tika vēl iecelta, un līdz ar to darba plāns arī ir ļoti uh, strikts saskaņā ar Lisabonas līgumu. Mums ir tikai viens lasījums uh, paredzēts uh, šai jautājumā. Komisija un budžeta referenti, kā arī budžeta komitejā 5. maijā būs provizorais budžets. Tātad uh, komi budžeta komiteja to izskatīs 10. maijā, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 12. maijas. Es jau ēnu referentiem par budžeta jautājumiem teiktu, kas teicu, ka starp 10 un 12 eh, ir tikai 48 stundas un mums būs jāizskat šie jautājumi. Balsošana budžeta komitejā notiek 2. jūnijā un atgādināšu, ka parlamenta balsojums par šo jautājumu būs 15. jūnijā. Tas nozīmē, ka uh, ir ļoti tāda saspringta darba kārtība. 15. jūnijā uh, būs uh, padomas nostāja par komisijas, komisijas priekšlikumu. 8. septembrī komisijas uh, vārdā un 13. septembrī politisko grupu grozījumu iesniegšanas uh, termiņš. 30. septembrī balsojums budžeta komitejā. Uh, 18. līdz 22. balsojums parlamentā. Kas nozīmē, ka grozījumi uh, eh, rezolūcijā ir starp 10 un 12 māju, tad var, uh, ie, nu, teiksim, izteikt savus priekšlikumus. Termiņi par pilotu projektiem un uh, darbības uh, pasākumiem jāiesniedz līdz 15. jūnijam. Nu, tas ir līdz brīdim, kad visi dodas atvaļinājumiem. Labi zinot to, ka uh, grozījumiem jābūt izskatītiem, izdiskutētiem vismaz līdz 8. septembrim. Nu, ir jābūt uh, skaidrībai par datumiem, jo tas varētu būt samērā sarežģīti strādāt. Uh, ir ļoti nozīmīgi, lai uh, um, mēs varētu strādāt, jo pirmais priekšlikums budžeta komiteja, pateicoties darbam, kāds ir šeit paveikts par transportu jomu, nebija tāds, bet mēs ļoti uzmanīgi raudzījāmies uz komisijas paziņojumu tā paša iemesla dēļ. Jo mēs esam tādā budžeta kontekstā, kas ir ļoti, ļoti cieši un, un arī sarežģīts šogad, tādēļ lūdzu ēnu referents un arī uh, citus transporta un turismu komitejas deputātus pārdomāt par to stresu, kāds jau ir ies. Uh, strādāt šo termiņu izpratnē, tātad bažas par termiņiem, lai strādātu ar grozījumiem. Un, protams, arī uh, saturiskā ziņā budžets ir ļoti strikts un mums jāstrādā ļoti uzmanīgi. Paldies. Paldies komisijas vārdā. Tas uh, būtu Benučīkungs, kas varētu izteikties, un pēc tam došu vārdu deputātiem. Benučīkungs, vai jūs gribētu prezentēt komisijas viedokli par šiem jautājumiem? Paldies. Mm, thank you very much, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies vicepriekšsēdētāja kungam. Es turpināšu franču valodā, ja atļausiet. Es domāju, ka referents tā uh, sintetizējot ir visu situāciju aprakstījis. Ģenerāla direktorāts ir ļoti disciplinēti strādājis. Mēs esam ļoti vērīgi, lai 2011. gads nepārsniegtu tos griestus, kādus. Uh, nostāda ilgtermiņa programmu līdz 2013. gadam. Jūs paši varējāt arī konstatēt, ka pieaug, būtisks pieaugums ir plānots ten programmās plus 14%. Un tāpat tas, kas skar citas budžeta līnijas, ir tāda, tāda, tāda neliela kustība loģiska mēs vairs nepārvaldām Galileo programmu, un tā ir arī liela budžeta daļa, kas ir uh, tagad nodota uh, uzņēmumu uh, ģenerāla direktorātam. Tagad um, tās tā atšķirība starp saistību maksā un maksājumu uh, apropriācijām liek mums precizēt, ka uh, tiek atspoguļots tas, cik ātri programmas tiek ieviestas, kas nozīmē, ka komisija maksā tad, kad rēķins tiek izstādīts un uh, piestādīts. Un tas sastāda gan tos, tās saistības un solījumus, kādas komisija ir izteikusi par uh, šiem jautājumiem. Es atgriezīšos uh, ļoti ātri uh, pie citām programmām. Marko Polo, Cēzars. Apjoms tiek saglabāts apmēram tajā pašā līmenī. Marko Polo darbojas ļoti labi un finansējums tiks dos. Cerēsim, ka finanšu krīze neiespaidos uh, tā, ja, uh, tā turpināšana, kas tika paveikts 2008. un 2009. gadā. Cēzara programmā tika saglabāts finansējuma līdzeklis, līmenis, un es gribētu teikt, ka nu, izdevumi e, ieņem paliekā vairāk vai mazāk konstanti. Un ir vēl viens elements, e, uz kuru vēlos vērst jūsu uzmanību. Tas ir saistīts ar tām problēmām, ar kurām uh, saskārāmies, lai uh, apmierinātu aģentūru uh, lai aģentūrām paredzētos izdevumus. Un jau kopš 2007. gada programmas tiek veidotas un tiek pieprasīt arī līdzekļi, piemēram, ģenerāla direktorātam MER. Un tas arī ir samērā nozīmīgs postens. Mēs esam atbilduši Mēs esam nedaudz samazinājuši vēlmju apjomu un mēģinājuši e, samazināt arī izdevumu apjomu, balstoties uz e, juridisko bāzi, ko ir atbalstījis šis parlaments, un meklējuši arī e, maksājumu iespējas no, iespējas no citiem postiem, no citām līnijām. E, Nu, praktiski var teikt, ka tā, nu, tika, tika, tika ņemti līdzekļi nedaudz no, no dažādām pozīcijām, lai atbalstītu mm, transportam paredzētos izdevumus. Tāpat ir uh, notikusi darbība 2011. gadam. Mēs nesam spējuši pilnīgi visas mūsu aģentūra prasības apmierināt. Piemēram, atsaukšos uz dzelzceļa aģentūru un uh, uh, arī AEMS un EASA. E Tātad 2012. un 2013. gadam ir jāsāk pārdomāt eh, šajā pašā komitejā, lai uh, lēmtu, vai mēs varam praktiski ņemt tā pa druskai no, visām, no visiem posteņiem, no visām līnijām, jeb esam nonākuši pēc, līdz limitiem, vai arī atrast citas finansējuma avotus vērtējumi, kādi, eh, kādus veica komisijas eh, dienesti, mēs šeit runājam par apmēram 20 miljoniem eiro, lai uh, raksturot situāciju līdz šī, uh, šī, šī, šī termiņa beigām. Tas ir par trim aģentūrām, par kurām aģent, atbildēm. Un es domāju, ka mēs vairs nevaram um, ņemt no tādām līnijām, kas ir paredzētas, piemēram, ceļu drošībai vai arī mm, citām. Uh, kā tas ir bijis līdz šim. Ir uh, nepieciešams atrast kādus citus elementus. Mans kolēģis šeit blakus, uh, Karlo Filipe, iesaka izanalizēt iespējas, uh, uh izmantot šo iespēju, uh, izmantot līdzīgas no citām jomām. Un es domāju, ka mums jāizvērtē arī tas, kādas ir tās visinteresantākās programmas un kādas ir bijušas 2006. un 2007. gadā un kas ir arī, nu, zināmā mērā tādas tā kā nobriedušas. Un uh, varbūt, ka no turienes var drusku kaut ko nelielas, teiksim, summas uh, no labās kreisās puses paņemt. Tas ir tas elements, par ko esam visvairāk noraizējušies uh, nākotnē. Es domāju, ka ir tikai normāli vērst jūsu uzmanību uz šo jautājumu jo tas ir saistīts arī 2011. gada finansējumu. Paldies! We... Paldies, Liberātska kungs no sociāldemokrātiem. Thank you, Mr. Chairman. Paldies. Vispirms es gribu uzsvērt, mēs gribam zināt skaidru eh, kopainu un šis te pamata situācija. Es varbūt pašlaik nevaru to visu skaidri tā izteikt. Šī budžeta nākotne ir arvien mazāk un mazāk elastības. Mēs joprojām esam tādos stingros rāmjos. Jautājums, kāda ir budžeta loma vai mēs vienkārši finansēsim ikdienas eh, darbības, vai eh, mums būs budžets, lai finansētu jaunas programmas un iniciatīvas. Un otrais jautājums nav skaidrs. Es baidos, ka šeit ir ļoti ierobežoti lūdzek, līdzekļi. Eh, šis ir pamata jautājums priekšsēdētāji. Es Domāju, varbūt, ka reizēm pie kafijas vajag pasēdēt un apspriest, kāda būs e, nākotne 12. un 13. gadā. Izvēle, ko Rikē kungs minēja, pagājušajā sasaukumā mēs reizēm runājam par kohēzijas fondiem, struktūra fondiem un transporta sadaļu tajos. No vienas puses mēs redzam, ka TNT un izdevumi pieaug par 14%. Tas ir labi. Un tomēr 180 miljoni tie ir. Mēs gribējām līdz 13. gadam 23 miljārdus eiro, bet mums ir tikai 8 miljārdi, un tas ir mazāk nekā mēs gaidījām. Tātad mēs būs vidustermiņa pārskatīšana, struktūru un koheizijas fondiem. Saskaņā ar informāciju no 18. marta šī, šajā gada 16% no koheizijas fond, fondiem ir jau izmaksāti. Eh, bet laik apmēram 50% līdz 3 13. gadam mēs tur atpaliekam. Varbūt tas, varbūt jūs, Rikēja kungs, varbūt jums ir taisnība. Mums vajadzētu apskatīt šo jautājumu, šo te līdzekļu izmantošanu. Jānoskaidro, kur ir iespējams izmantot līdzekļus, un varbūt mums um, jāpārdomā, kā izmantot līdzekļus. Es jūs atbalstu tādā ziņā, ka jārunā ar Eiropas investīciju banku un jāmeklē jaunas iespējas. Tie ir mani komentāri, lai e, rastu izēju no šīs situācijas. Atgriežoties pie šiem te apjomiem un gadiem, Rikē kungs jums taisnība, tur nav īpaši daudz ko teikt pārmaiņu virziens ir pareizs. Šīs te aģentūras, uh, gaisa un uh, dzelceļa uh, aģentūras, Cezar un Marko Polo projekti. Mēs skatāmies, kur var ie, ie, iektaupīt līdzekļus. Mm, mēs uzskatām, ka tas ir pareizi. Taču es domāju, ka mums jāskatās uz pilotu projektiem, kurus mums vajadzētu uzņemties. Pilotu projektos mēs varētu uh, nākt klajā ar saviem, savām, saviem apsvērumiem transports un ekonomiska atvesaļošanos Eiropā. Kā mums vajadzētu atbildēt uz šīm iespējām? Godīgi sakot, vairāk neko man pašlaik nav ko sacīt. Referents eh, strādā. Jocīgi, ka tikai divas ar pus dienas būs atvēlēts sarunām starp referentu un ēnu referentu, bet tur nav cits izvēles. Paldies! Paldies, Jensenas kundze! Paldies un paldies Rikē kungam par to, ka pastāstīja par mūsu perspektīvām eh, attiecībā uz budžetu. Ļoti žēl, ka eh, transports ir ļoti ierobežots savos līdzekļos un šķiet, ka jau 11. gadā rezerve eh, būs izmantota aģentūrām finansu sektorām Tā kā tur nav daudz uz ko cerēt, un nākamajos gados komisija jau saka, ka tur ir negatīva rezerve ETR projektu dēļ. Un tāpēc mēs esam sarežģītā situācijā. Un konkrēti ļoti žēl, ka aģentūras nonākuši tik grūtā situācijā, kā komisija stāstīja aģentūras ir ļoti būtiskas transporta politikai un drošībai, un transporta drošībai. Un žēl, ka viņiem ir uh, jāizdzīvo tik sarežģītos finansiālos apstākļos. Kur šo naudu varētu rast, tāds ir jautājums. Es domāju, ka mums šī vidustermiņa pārskatīšana patiešām ir nepieciešama, kā Liberācka kungs runāja par struktūru fondiem. Es domāju, ka politiski būs ļoti grūti paņemt naudu no struktūra fondiem, bet mēs nonāksim situācijā, kur turpināmības noteikumi sniegs iespēju izmantot šos fondus citiem mērķiem bet vēl mums vajadzētu pasadīt, pasadīt pašiem savus uzdevumus. Mums ir bijušas grūtības ar uh, Marko Polo programmas uh, naudas uh, izlietošanu, noteikumi ir mainījušies, bet interesanti redzēt to, ka mums bija grūti ar Marko Polo projektu, bet katru gadu ir arvien vairāk jaunu uh, projektu TNT, piemēram, Mm. Mums ir eh, nauda šiem projektiem un ļoti bieži šie igadīgie TNT projekti eh, eh, palīdz mm, transportam uz ceļa vai jūrā, bet tur tiek kavēts savienojums starp ostām. Uh, Tā būtu viena no lietām, kur mums vajadzētu pareizus datus iegūt un kur mēs ik gadu varētu vairāk piestrādāt pie TNT. Par pilotu projektiem runājot, tas būs ļoti grūti ņemot vērā mm, ierobežojumus. Es piekrītu Rikē kungam attiecībā uz turismu, ka tas varētu būt veids, kā kaut ko uzsākt, Es centos eh, strādāt eh, pie dzīvnieku transportēšanas pilota projekta. Tas bija daļa no lauksaimniecības budžeta. Tur ir rezerve, bet ļoti grūti mm, strādāt eh, šajā ziņā, jo, man liekas, mēs esam tādā situācijā, kur DJ Sanko nav pieraduši pie tāda veida projektiem, tāpat kā DJ, mm, tā kā citas, cita ģenerāla direktoritāte. Uh, kuri vairāk, kuriem ir lielāka pieredze. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc tas tik labi neiet uz priekšu. Bet varbūt šī dzīvnieku transportēšana būtu kaut kas tāds, kur mēs arī vajadzētu paskatīt eh, kā pilotu projektu, lai veicinātu labu praksi. Protams, tas ir lauksaimniecības jautājums, bet arī transporta jautājums. Un Nu, par to daudz cilvēki domā, mums kaut kas būtu jādara, gan jāveic likuma ieviešana, gan jārada laba prakse un jā, jāpopularizē laba prakse. Un visbeidzot, man ir tikai jautājums par procedūru, jo ņemot vērā šo te grafiku, laika grafiku, ka mums tas ir tik saspringts, jūs droši vien iesniegsiet eh, grozījums tieši budžeta komitejā, Rikē kunga. Jūs arī esat daļa no šīs komitejas. Nē, savādāk, labi, pie tā atgriezīsimies. Labi, mums būs atzinums, labi. Tad mums būs iespēja apspriest uh, atzinumu, kas tiks iesniegts, iesniegts mūsu komitejā, uh, budžeta komitejā. Paldies. Kanšenkungs. kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī referentam. Es domāju, ka šis darbs droši vien jūs arī īpaši negandarīja un neapmierina, jo uh, jums ir jāpieturas pie dažādiem rāmjiem un robežām, un mēs taču redzam, ka līdzekļi tiešām uh, ir ļoti ierobežot. Jūs minējāt uh, Uh, par finansēm, tad, tad TNT uh, ir svarīgākais temats, jo aģentūras tur jau vēl ir iespēja rast risinājumu, bet uh, mūsu lielākie pūliņi taču tiek veltīti transporta politikai. Un par to mēs tieši šodien runājam un domājam. Bet ja mēs šeit nemainīsim budžeta politiku, tad mēs uh, nevarēsim sagatavoties nākotnei un nevarēsim rast tās atbildes, no kur, kuras no mums sagaida dalībvalstis. Runājot par jauniem finanšu līdzekļiem un instrumentiem, uh, šeit. Uh, uh, Šeit jau process ir sācies un uh, ir jau Eh, zināmas, eh, eh, zināmas nodaļas, kas pastāv. Tur ir runa arī par enerģētiku. Es domāju, ka runājot par uzdevumiem, mums ir jāiet vai nu šajā virzienā, vai arī jāveido jauns instruments, kā mēs runājam pēdējās dienās. Un es domāju, ka šī izvēle mums ir jāizdara. Un otrā daļa finansējumā mums ir jācenšas uh, vairāk stimulēt uh, privātās un publiskās partnerības projektu, jo mums tiešām ir jāiet šajā virzienā, es domāju, jo nevar vairāk sagaidīt no valstīm. Mēs taču nevaram sagaidīt, ka valstis finansējumu palielinās. ka valstis dos vairāk naudas Eiropā, jo īpaši šajos apstākļos eh, turisms eh, līdz ar Lisabonas līgumu arī ir kļuvis par tādu jomu, kur tagad ir juridiskais pamats un trešais svarīgākais Eiropā pēc nozīmības. Vai mēs, eh, tātad to mēs varam atbalstīt no transporta komitejas, bet šeit nav budžets paredzēts Tātad mums ir jāiet pie komisijas vai pie itra komitejas ar cepurīti rokā, pie ģenerāldirektoriem kaut kur jādodās, bet, nu, mēs tad ejam ar cepurīti rokā, padomāsim par to, ar lūdzēju roku mēs ejam, jo galu galā kaut kas cits ir jāizdomā. Paldies, Elka Drāvīkungs, lūdzu. Eh, dank u wel, voorzitter. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Es neesmu budžeta speciālists un uh, neesmu detalizēt vēl skatījušos skaitļus. Mm, es zinu, ka mums arī nebūs daudz laika, uh, lai sagatavotu transporta komitejas atzinumu budžeta komitejas kolēģiem, un tomēr liela daļa no 2011. gada budžetā mūsu komitejai vajadzētu tomēr padomāt par to, kādu mēs redzam ilgtermiņa stratēģiju. Mums ir jāatrod veidi, kā uh, nodrošināt, lai varētu samaksāt uh, to, kas ir budžetā noteikts. Un tas ir ļoti svarīgi, uh, un tāpēc par to vajadzētu jau tagad sākt runāt par jauno finanšu plānu, kas sāksies pēc 2013. gada. Uh, Šis ir izšķirošs brīdis, mums ir bijušas interesantas debatas un uh, baltā grāmata par transportu nākotni un lielās vilcienos, es domāju, mēs visi esam viensprātis, bet lielā jautājuma zīme tagad ir, vai mums būs pietiekams finansējums un vai šīs politikas varēs sākt īstenot. Un vakar mēs uh, runājām par uh, uh transporta veidu savietojamību, tas bija Metju Groša ziņojums, un uh, tas uh, varētu uh, radīt lielāku ietekmi, būtisku ietekmi uz eh, transporta veidu savietojamību un arī uh, labāku savietojamību vienu transporta veidu ietvaros, bet, protams, ka tam visam būs izmaksas. Tātad arī uh, plašāk jādomā ne tikai par 2011. gada budžetu, un mums vajadzētu vērsties pie komisijas uh, lai parādītu, kādi resursi ir nepieciešami, lai īstenot tās izmaiņas, kas ir nepieciešams Eiropas transporta sektorā. Un mums um, ir jāgatavojas, uh, ka mums būs ļoti stingri jāuzstāda mūsu prasības budžeta komitejas uh, kolēģiem un citiem kolēģiem. Tātad es atbalstu šādu pieeju, un varbūt jūs priekšādātāji varētu vadīt mūsu centienu šajā virzienā, un, manuprāt, ir īksais laiks. Paldies! Maisners kundze, lūdzu. Jā, dank, Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es tāpat kā Elka Draujī kungs neesmu budžeta lietpratēji, bet, nu, būtībā ir tā, ka budžets parāda to patieso situāciju. Mums parasti ir daudz plāni, ko mēs gribam satik sasniegt satiksmes jomā. Šodien no rīta mēs runājam par prioritātēm, kādas vēlamies izvirzīt, un vienmēr sakām, mums ir nepieciešama finansējuma avota. Jo, protams, ka tas ir tā, lai sasniegtu to, ko gribam, mums nepieciešama nauda. Un tādēļ no vienas puses manā skatījumā ir jautājums. Komisārs jau runāja par to, ka uh, Viņš tādu īpašu satiksmes fondu grib izveidot. Nu, tas nav iespējams uzreiz, teiksim, no šodienas uz rītdienu, bet varbūt sarunās ar eh, e, Eiropas investīciju banku mēs varētu kaut kādas līdzekļus saņemt. Manā skatījumā tā vienmēr ir vēlme, bet nav vēl tādas realitātes, varbūt, ka budžeta speciālisti var palīdzēt. Es vienmēr labprāt dzirdu to, ka mēs vēlamies eh, panākt lielākas līdzekļus, bet otrais ir kā. Nākošais jautājums no rīta komisārs Tajānī bija šeit, runāja par turismu, runāja arī par naudu finansējumu un teica, ka viņš vēlētos, lai dažādas budžeta līnijas tiktu apvienotas, lai būtu no nu, tāda būtiskāka līnija, par, no kuras mēs varētu finansēt projektus. Bet manā skatījumā Jautājums ir tāds, ja mēs tagad īstermiņā būtu, um, nu, mums būtu iespējas pieteikt kādu pilotu projektu, bet cik tad naudas mums vispār būtu? Un nu, tas tas konkrētais jautājums. Viena lieta ir plānot un nosaukt kaut ko par uh, pilotu projektu, un otra lieta ir, vai vispār ir finansējums, lai to panākt, un ja jā, cik daudz, nu tad no tā arī ir atkarīgs tas, ko mēs kā projektu veidojam. Nu, tas ir tāds jautājums no ne budžeta speciālistas. Okay, Paldies! Pirms došu vārdu Oltona kungam no turisma komisāra biroja. Gribētu vēl šo to pats piebilst. Es eh, neesmu arī budžeta lietpratējs, bet šīs ir 19. budžeta debats, kurās es piedalos, un es jums pateikšu, kas notiks. Tas tā ir noticis pēdējās 18 reizes, lai arī ko mēs iesniegsim, budžeta komiteja to apgriezīs, jo viņiem ir tāda sajūta, ka viņiem tas ir jādara, tā ir viņu misija dzīvē. Tātad, uh, transporta un ko, turismu komitejas uzdevums ir prasīt vairāk nekā mums ir vajadzīgs, lai dabūtu to, kas mums ir vajadzīgs. Tas ir tas noslēpums. Es augstu vērtēju, ka, eh, protams, eh, tos kolēģis, kas teica, ka jā, šī ir tāda sarežģīta situācija, bet es gribētu tomēr brīdināt, nevajadzētu darīt budžeta komitejas darbu. Kolēģi, esiet droši, budžeta komiteja var uh, pilnīgi mierīgi pildīt savu pienākumu, apgriežot budžeta līdzekļus bez mūsu palīdzības. Un, uh, tie, kas ir šeit arī no budžeta komitejas, tie noteikti to varēs apliecināt. Tas ir tas darbs, ko viņi prot darīt. Un tas ir tas pats arguments, kā ar transportu ministriem jāatceraties. Viņi grib to un šito darīt, un tad, kad viņi uh, kļūst par finanšu ministriem, tad kāds eh, kaut kur te pie auss nomaina kanālu un tad nekad nav vairs naudas tam, ko viņi bija plānojuši darīt, tad, kad viņi bija transporta ministri. Tātad mums ir jābūt realistiem šeit, tāpēc es teicu, prasīsim vairāk. Un eh, mēs neko nevaram zaudēt, prasot vairāk. Es domāju, ka mums ir uh, jāraugās uz konkrētiem projektiem un varbūt jāskatās, vai mēs gūstam labāko par šo naudu. Un tādā veidā varbūt arī jāskata mūsu upurjēri vai upurgovis, lai arī kā to nosauktu. Un jāskatās, vai mēs dabonam to, par ko mēs maksājam. Marko Polo šeit nāk prātā. Uh, Tātad tur tiek izmaksāta līdzekļi, bet ko mēs e, dabūjam par to, kā mēs virzāmies uz priekšu ceļā uz to mērķi, kur vēlējāmies sasniegt ar šo programmu. Tātad, e, jā, ir jāskatās, e, ko mēs saņemam no mūsu projektiem, par to naudu, ko mēs izdodam, bet es domāju, ka mums ir jābūt arī radikālākiem, prasīgākiem, prasot naudu. Uh, jo īpaši turismu sektorā, tagad, kad mums ir vismaz kaut kāds juridiskais pamats. Pagātnē, kad mēs vienmēr paredzējām naudu turismam, tad uh, mūsu kolēģis Georgs Jažēm Bauskis to pamanīja, jo viņam nepatika uh, turisms, un tad viņš nogriež šos līdzekļus. Un tad uh, uh budžeta komiteja nogriež šos līdzekļus, sakot, ka nav juridiskais pamats uh, turismam, un tāpēc to bija vienkārši izdarīt, un es to saprotu. Tagad ir juridiskais pamats, un tāpēc mums ir kaut kas šeit jāparedz, pat ja viņi to visu nogriezīs pēc tam. Uh, pat ja mēs viņiem tikai dodam kaut ko, ko nogriezt, vismaz mēs būsim izpauduši mūsu nostāju attiecībā uz turismu. Tātad es piedāvātu uh, veidot pilotu projektu labākās prakses apmaiņai turismu jomā. Varbūt, ka mēs pat varētu uh, iet tālāk, un es pat gribētu varbūt prasīt uh, pilotu projektu, lai uzlabotu paraugu praksi apmācībā un uh, transporta mantojuma uh, izmantošanā. Tātad uh, komisijai ir vēlme uh, darboties šeit, saglabājot rūpniecības mantojumu, pat ja tie ir tikai 100 tūkstoši eiro. Ieliksim to budžetā. Dominika, ieliec to budžetā un tad paraudzīsimies, kā viņi uz to reaģēs. Pilotu projekts eh, turismā, uh, lai uh, apmainītos ar paraugu praksi transporta mantojuma jomā. Vai mēs to panāksim? Diez vai, bet uh, vismaz mēs paužam savu nostāju, runājam par turismu. Tātad to nevar vienkārši atstāt novārtā, nedodot viņiem neko. Uh, Un šoreiz viņi nevar nākt un teikt, ka nav juridiskais pamats, uz kā to darīt, jo Lisabonas līgumā ir noteikts vismaz zināms juridiskais pamats attiecībā uz tūrīt. Pamēģini šādu veidu rīcību, Dominika, tas būtu labs pārbaudījums. Bet gribu politiskajām grupām teikt, esiet ambiciozi savās prasībās, jo jūs nesaņemsiet, uh, cik jūs, tik, cik jūs prasījāt. Tas nekad tā nedarbosies, bet tad, ja jūs uh, samazināsiet jau savas prasības, tad budžeta komiteja tāpat tās vēl samazinās. Un padome vēlreiz mēģinās tās spiest uz leju. Atcerēsiet, atcerēsimies, ka grib, mums šeit ir darīšana ar padomu, kas grib saņemt visu, nemaksājot neko. Viņi grib sniegt visiem palīdzību, bet neko par to nemaksāt. Piemēram, par drošību. Atcerieties šo cīņu, kad uh, padomē tika minētas uh, izmaksas, tad visiem bija sirdslēkme pēkšņi. Uh, mums vajadzētu tātad teikt, ko mēs domājam, kāds būtu mūsuprāt labākais veids, kā rīkoties Eiropas transporta un turisma politikā, Un dažkārt ir jāmaksā par to, ko mēs esam solījuši. Un uh, pat, ja mūs atsitīs atpakaļ, ja šos līdzekļus nogriezīs, tad mēs tik un tā būsim mēģinājuši. Tāds būtu mans ieteikums. Es kā um, cilvēks, kas neesmu finansists, bet um, uh, 19 gadu pieredzē esmu guvis zināmas mācības uh, skatot budžetu. Otam kungs, vai jūs gribētu turpināt? Just... Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai gribēju precizēt dažus jautājumus par 2011. gada budžeta projektu, kuru mēs šodien sākam runāt. Nav pavisam skaidrs no komisijas budžeta, kā attiecībā uz turismu, kā daudz no jums zinu, 2010. gadam divas rīcības programmas, viena rīcība tas inovācijas programmas. Un pagājušajā gadā, šogad mēs izmantosim apmēram vienu miljonu. Un trīs eh, gatavošanās programmas pirms pāris gadiem at, Eiropas uh, Eden un sociālais turisms kalipsa un ilgspējīgs turisms riteņbraucēju ceļiem, kas joprojām līdz 2011. gadam darbosies. Eh, kas... Labi. Eh, un vairākas summas attiecībā uz rīcību nākamajam gadam, mēs e, attiecībā uz to, ko mēs esam izdarījuši un ko papildus e, PM summām par nākamo gadu, tātad riteņbraukšanas ceļiem. Komisijas līmenī mēs gribam lielu, lielā mērā pacelt no 1 miljonu uz 6 miljoniem kā komisija šorīt teica par Eh, ir runa par inovāciju programmu 2011. gadā, lai pārņemtu visinteresantākos elementus no ēdien eh, gatavošanas, sagatavošanas programmas un citiem projektiem, kad komisija pieņems savu paziņojumu šajā gadā. Tātad tas ir 2011. gadam. Jūs, protams, eh, redzēsiet, eh, kā tiks iz, izpildīts papildu eh, rīcības plāni. Bet Jānis šorīt sacīja, ka jāstiprina budžeta līnijas, kuras mēs pārvaldam eh, uzņēmēja darbības ģenerāla direktorātā. Un par nākotni domājot, mums kopā ar citiem kolē, kolēģiem komisijām jās, jādomā, kā konsolidēt budžeta līnijas. Paldies! Paldies! Interesanti, ka komisārs Tajāni pieskārās arī jautājumam par industriālo mantojumu, tad es domāju, ka ja mēs to ieliktu iekšā, tad viņš neiebilstu. Eh, ja jūs, jūs acīm redzot piekrītat man. Eh, būtiski, lai mūsu referents to zinātu, lai PM līnijas aizpildītu un lai papildinātu ar to, ko mēs nu pat izrunājām. Dominik, vārds jums. Bien, bah, écoutez, je pense que... Jā, nu, uzklausiet. Es domāju, ka nu, praktiski visi domā vienā virzienā. Divas lietas man tā skar. Nu, pirmkārt, gandrīz visi analizē situāciju līdzīgi, bet daudzi uh, saka, nu, man nav nekādas pieredzes budžetā. Divas piezīmes. Pirmā, jā, es domāju, ka tajā kontekstā, kurā esam tagad, uh, komisija uh, par tiesi ir, nu, darījis iespējamo 2011. gadā ir izsmelts viss, kas ir iespējams, un vēl ir jāstrādā, tā kā priekšsēdētājs teica, turismu jomā. Otra lieta. Esmu samērā pārsteigts par to, ka nav daudz deputāti, jo nav jau nekādas jēgas strādāt šajā komitejā, ja mums nav nekādu operacionālo līdzekļu mūsu darba. Būtiskākais ir at Uh, meklēt jaunas ceļus, kontrolas atbildības uh, jomā veidot jaunas politikas. Un tas ir saistīts ar budžetu. Un ja nebūs budžeta, nu, tad nu, praktiski darbs ir mm, velts. Nē, esmu to teicis tādēļ, ka esmu atbildīgs par budžeta ziņojumu, bet gan esmu iesaistījies darbā šajā komitejā tādēļ, ka, manuprāt, politiskais darbs um, nebūs atbalstīts, nebūs līdzekļi to īstenot. Un trešā piezīme pēdējā. Ārkārtīgi maz manevrēšanas iespējas ir. 2011. gadam mēs redzējām, ka komisija ir ļoti tādu izsvērtu darbu paveikusi, meklējusi dažādus līdzekļus politikām par pasažiertiesībām, par drošību kādas ir bijušas aģentūrām un arī aģentūra izdevumi ir jautājums, kas ir visnozīmīgs. Centieni ir bijuši ļoti būtiski, bet nu saka, ka šie centieni nav bijuši pietiekami, bet mēs esam šajā transporta politikā nu praktiski līdz uh, limitam nonākuši. Un tas, ko es gribu teikt, kā mēs varam šogad, uh, jeb nākošgad doties vēl tālāk, ir jāzina, ka uh, griesti visām grupām AA ir 500 miljonu eiro, nu, tas ir praktiski nu, nepārāk ne daudz, nav nekādas manevrēšanas iespējas, kā Brajans tikko teica. Nu, praktiski atgriezīsimies pie priekšlikumiem. Nu, klasiski esam pie sienas piesistē trešajā rubrikā. Nav šīs manevrēšanas iespējas. Trešais, nu, mēģināt no fleksibilitātes elastīguma elementiem naudu saņemt, un manā skatījumā tā ir, jā, elastīguma. Uh, instruments ir izsmēts šogad, un MFF pārskatā tas arī tā nenotika. Nu, jāsaka, ka pirmkārt mēs esam piespiest pie sienas, un nav šobrīd nekādas manevrēšanas iespējas arī nākotnes budžetā, nu viņi vienkārši nav. Piemēram, vērtējot, ka mēs varēsim attīstīt politikas, ņemot līdzekļus no aģentūrām. Uh, Un tā kā daudzi atklāt teica, un arī komisija atklāt teica, ir mīnus 20 miljoni eiro 2020. gadā aģentūrām. Nu, praktiski, nu, mēs nemaz nezinājām, kāds būs šis budžets aģentūrām. Atsaucoties uz to, ja mēs runājam par ceļu satiksmes aģentūru vai kontrolas kādu aģentūru, bet, nu, iedomājieties, kādu naudu tad mēs varētu veidot šādu aģentūru. Nu, nav neviena santīma, eiro santīma, lai to veidotu trūkst jau tām aģentūrām, kas jau eksistē. Es piekrītu tam, ko teica priekšsēdētājs. Nu, ir jāprasa vairāk, jo skaidrs, ka līdzekļi tiks samazināti, jo visādi citādi mēs nu pilnīgi kaili būsim šajā cīņā palikuši. Bet ja nebūs jaunas kapacitātes atrast līdzekļus, un ja mēs nevarēsim mm, līdzekļus atrast, tad nu, praktiski 2012. gadā situācija būtu ļoti smaga un par to budžeta komiteja arī diskutēs. Par to ir jārunā ar budžeta komiteju, bet ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē, ka ir nepieciešami jauni veidi. Vai nu pārskat, pārskatot uh, līdzinējo maksājumu nepieciešamību, bet nu, tādas iespējas nav šogad. Es domāju, ka nebūs uh, budžeta ietvaru pārskatīšanas, vai arī šajā brīdī ir nepieciešami jauni mehānismi. Atgādināšu, ka fondi, kā Margarita pie, eh, to piesauca eh, AIB, ka nav tādu specifisku kredītu šajā jomā paredzētu un šādos apstākļos, eh, tā kā nav tādu transporta fondu un piešķirtie līdzekļi neļauj nekādu tādu uh, papildus darbību, ko mēs uh, saucam. Bet nu pat nav iespējas noslēgt parasto budžetu. Un kā daži saka, nu, eh, situācija nav bezcerīga, bet ļoti nopietna. Un šādos apstākļos ir nepieciešams, lai visi parlamentārieši vēlos uzsvert. Tas ir kas tāds, kas, nu, teiksim, ir pat vēl lielāk atbildīgi nekā mūsu transporta komitejas, bet, nu, praktiski, nu, visiem būs eh, jāmēģina eh, rast vienošanās, jo, ja mēs vienkārši pašreizējos ietveros diskutējam un nebūs no padomas puses nekādas virzības, es domāju, ka perspektīvas būs ļoti sarežģītas Un mans pēdējais priekšlikums. Nu, vai nu jāapzinās šajā komitejā, ka šis jautājums eh, iespaido mūsu ikdienas darbu, un ja mums nebūs eh, nekādas iespējas to finansēt, tad būs grūti īstenot tos projektus, par kuriem runājam. Paldies par šo izklāstu. Nebrīnos, ka nav pārāk daudz eh, klātesošo, kas var pateikt kaut ko par budžetu, bet mēs pamazām gūstām pieredzi, un tomēr diskusijas ir bijušas ļoti vērtīgas un interesantas. Un domāju, ka jūs paši arī sev esat izdarījušies secinājumus. Kā jūs teicāt, jūs paredzat Tātad, e, ka atzinums būs atzinuma projekts jūlijā un komitejā varbūt 2. septembrī būs balsošana un pēc tam plenērā oktobrī. Tas mūsu grafiks, mēs ļoti gaidīsim jūsu uh, e, atzinumu projektu, kurā cerams būs ņemts vērā viss, ko šodien klātesošies acī. Uh, Labi, nākamais darba kārtības punkts. Varbūt komisija vēl kaut ko gribēja sacīt. Banuči kungs vai Oltona kungs. Banuči, paldies. Tikai īsts komentārs, lai atbildētu. Komisija domā par to, kā izveidot labāku koordināciju ar sociālo fondu pārvaldītāju ģenerāla direktorātu un Eiropas investīciju banku, lai e, varētu izmantot šos te līdzekļus. Vēl nekas nav galīgi novest līdz galam, bet e, darbs norit. Labi, paldies, kolēģi! Un tagad mums ir citi jautājumi, vai kādam deputātam, e, lai paceļ roku, ja kāds grib kaut ko apspriest pie citiem jautājumiem. Ja ne, tad es varu pasludināt šo sanāksmi par slēgtu un atgādinu koordinatoriem, ka mums ir sanāksme šiem te diviem koordinatoriem. 4.30 ir sanāksme koordinatoriem. Paldies!